here. Uh, so are you starting? Are you starting? I'll just say a few words. Man dāmas un herrni, tā. Dāmas un kungas, izniegs sveicu jūs mūsu kopīgajā sanāksmē ar DV komiteju. Sveicu kolēģi Lindu Makevanu. Linda Makevana par ziņojumu par bēgļu un migrācijas plūsmām un uh, Eiropas Savienības uh, ārējā dienesta lomu. Tas ir kopīgs ziņojums, kurus uh, kolēģi Valenciāno un Dievs Demēra ir sastādījuši. Spāņu liela koalīcija, kas uh, ir apvienojusies šī jautājuma risināšanā. Un es ceru, ka mēs gūsim jaunas atziņas, mēs arvien vairāk redzam, ka cīnoties ar uh, migrācijas plūsmas izraisītājiem, ir daudz, kas jādara vēl Āfrikā, un tas ir saistīts, protams, arī ar Sīriju un ārlietu politiku un migrācijas un bēgļu jautājumi ir cieši kopā saistīti. Manuprāt, to var izzināt tikai ar ārlietu pasākumiem un daudz problēmas var novirzīt pareizajos kanālos. Tādēļ tas uh, nav tikai, tikai iekšējās drošības un iekšējās politikas jautājums. Bet uh, ikdienas praksē mēs redzam to, kāds priekšlikums izstrādā komisija, un uh, arī Žana Kloda Junkera runā par situāciju Eiropas Savienībā, viņš arī to pauda. Linda, es vēlos tagad nodot vadības grošu tavās rokās, lūdzu. Tagad jums vārds, lūdzu. Oh. And, um... Jā, paldies, kolēģi. Un uh, arī iepriekšējā sanāksmē, kur bija runa par Saharova balvas piešķiršanu, bija runas par to. Un uh, mēs zinām, ka bija arī 500 grozījumi, manuprāt, un uh, tādēļ vērsīšu uzreiz pie citiem. Uh, kas strādāja pie šī jautājuma. Redzu, ka Valens Jāno kundze un uh, eh, Dijas Demera kungs šeit ir. Es domāju, ka daudzi eh, kolēģi, kuri nesaņēma iespēju pagājušajā reiz izteikties. Valens Jāno kundze vispirms un pēc tam vārdu dosim uh, Augustīnam Dijas Demeram. Jā, paldies. Pavisam īsi, priekšētātājs kundze. Gribētu teikt Broka kungam vispirms. ka lielā koalīcija šeit ir strādājusi, jo lēmumi, kas ir tikuši pieņemti no Eiropas komisijas puses un ārējās darbības dienesta puses, ir tādi, ka nav vienmēr viss ņemts vērā būtiski aspekti, un tādēļ mēs kā parlaments uh, esam šeit apkopojuši situāciju un parādām, kāda ir ārlietu politika saistībā ar migrāciju un uh, bēgļu plūsmu. Parlaments šeit runā ar ļoti pārliecinošu skaļu balsi, lai skaidri pateikt, kas mums ir jādara, jo mēs esam pēdējais bastions, kas uh, aizsargā Eiropas vērtības un solidaritātes vērtību. To mēs uzsveram, un, eh, diemžēl, tas vienmēr netiek nodrošināts. Kā jau Maka Evanas kundze teica, ir eh, vairāk kā 500 grozījumi iesniegt, protams, tas parāda, ka kolēģi ļoti interesēs par šo jautājumu. Mēs kopā esam iesnieguši 30 grozījumus, mēs kā līdz referenti, un kopā ar devas kolēģiem, devas kolēģiem arī vairākus uh, grozījumus. Tādā veidā mēs eh, mēģinām skaidrāk un precīzāk eh, izteikt eh, to, ko vēlas pateikt parlaments. Mēs vēlamies izstrādāt vīziju, kas centrā izvirza drošību, atpakaļ atgriešanas kontroli un cilvēktiesības sadarbību, kas ir nepieciešams attīstības politikā un uh, kas būtu pieskaņot mūsu cilvēktiesību politikai. Eiropas komisija politika vairāk ir saistīta ar robežaizsardzību. Tā ir saistīta daudz vairāk ar to, ka bēgļi un migranti vispār nemaz nenokļūtu mūsu valstīs. Tātad tā ir viena pakete grozījumiem, un otra pakete ir tāda, ka tajos ir runa par uh, Eiropas parlamenta lomu. Eiropas parlaments ir nostumts malā aktivitātēs. Runa ir par uh, dialoga jautājumiem ar trešajām valstīm. Protams, mēs to arī atbalstām, bet mēs nezinām, uz kurien tas viss virzās. Mēs uh, patiesībā nezinām, kādas prioritātes ir uh, galvenās. Situācija tāda, ka cilvēki vispār netiek uh, pielaist pie mūsu robežām. Mūsu abas komitejas, uh, tām ir jāvienojas, kāda loma būs šiem tekstiem, vai arī vienošanās tekstiem, kas tiks noslēgti. Sākumā es jau teicu, ka ir svarīgi lai parlaments raidītu skaidru vēstījumu. Pirmkārt, kādas vērtības Eiropas Savienība aizstāv, un otrkārt, kāda loma ir Eiropas parlamentam šajā jautājumā. Manuprāt, tas ir būtiski, un uh, uz to vajadzētu koncentrēties diskusijai. Paldies! Liels paldies! Priekšādātāji! saka Dēls Demērs kungs. Gribētu sniegt uh, dažus jaunus ieskatus kopīgajā ziņojumā. Vēlētos uzsvērt, ka mūsu darba kodos tika prezentēts jau iepriekšējā sanāksmē. Diemžēl šī sanāksme bija pārāk īsa, jo bija diskusija par Saharova balvas piešķiršanu. Runa šeit ir par ambiciozu darbu bet vienlaikus tas tās ļoti piezemēts darbs. Kolēģi to ir papildinājuši. Runa šeit par to, ka vajadzētu uzsvērt parlamenta lomu. Mēs šeit esam pārdomājuši, kā 19. punktā varētu risināt uh, jautājumu. Un kaut kā runa ir par to, kā no parlamenta viedokļa raugoties <coughs> uzsvērt kvalitatīvu un kvantitīvu nozīmi migrācijas jautājumam, jo šeit runa ir arī par mobilitāti. Runa ir par to, kā visu atērot no humanās palīdzības viedokļa. Šeit runa ir par uh, cilvēku padzīšanu, par migrāciju starptautiskā līmenī un kādu ietekmi atstāja uz starptautisko sabiedrību un Eiropas Savienību. Mēs uh, esam izvirzījuši trīs kritērijus uh, - drošība, notiekumu ievērošana. un cilvēktiesības. Pirmkārt, kā tiek uh, organizēta migrācija regulāri vai neregulāri, kāda līdzekļa tiek izmantota, ko var darīt, vai var uh, runāt tikai retoriski, vai var rīkoties arī budžeta līmenī. Un tad mēs paraudzījāmies, kur ir iespējams vēl jautājums padziļināt. Iepriekšējās dienās mēs. Uh, esam šeit runājuši par galvenu kā par tautas partijas grozījumu tie 50, 90 no uh, demokrātiem, 120 no EKR, tad no zaļajiem 92 no GOE, 35 no e FDD un arī NF grozījumi. Tad mēs ar tie esam strādājuši. Tematiski raugoties, eh, mēs eh, esam to sadalījuši grozījumi, daļa no nu, grozījumiem ir domāta, lai tekstu padarītu skaidrāku, izlabotu, vai arī tie izvirza lielākus vai mazākus jautājumus. Protams, ka mēs eh, beigās eh, sastādīsim būtiskus eh, kompromisu grozījumus. Grozījumos ir runa arī par galvenajiem mūsu ziņojumu jautājumiem - lielāku aizsardzību sievietēm, uh, nepa, nepavadējām personām ģimeņu atkal apvienošana vai arī par pasākumiem, kas ir plānoti ilgtermiņā kas sniedz ilgtermiņa rezultātus, ne tikai īstermiņa. Protams, arī runa par starptautiskajām tiesībām, un uh, grozījumos ir runa arī par uh, eh, izcēlesmi, kas ir izraisījuši šo masveida migrāciju. Kolēģis un kolēģi vēlas, lai būtu arī koordināti pasākumi, kā risinājumu iespēja un lai dalību valstis eh, tiktu aicināts paust lielāko solidaritāti. Tad ir jāievieš vairāki precizējumi, arī juridiskas dabas, jo migranti ir jāsadala dažādās grupās. Ir arī ļoti skaidri jāpasaka, kas ir migrants un kas ir politiskā patvēruma pieprasītājs. Faktiski šie jēdzieni ir skaidri. Ja ziņojumā ir runa arī par cīņu pret uh, cilvēktiesībām. Ir runa par to, kā noteikt uh, drošus piekļuvis ceļus. Un ir arī tādi pretrunīgi punkti, kas ir saistīti ar uh, darījumu ar Turciju un par vienošanos, kas ar to saistīta. Ir arī grozījumi, kuros ir runa par to, kā mainīt eh, izteiksmes veidu projām no negatīva izteiksmes veida uz vairāk pozitīvu. Runa ir par kavē tā saukto džungļu likvidāciju. Tur ir runa arī par NVO, par Dublinu 2, par dažādām iespējām novērst konfliktus, veidot uh, humanos koridorus. Tātad mēs strādāsim pie visiem šiem grozījumiem un eh, tad uh, sastādīsim tādu ziņojumu, kas gūs visu atbalstu. Jā, ir uh, pietiekušies septiņi cilvēki, mums ir jārunā īsi. Jā, Mr. Vailinen, I don't know the other. Jā, tā nosauc runātāju sarakstu un tad jums pateikšu, kur runās. Anna Gomez. Um, Valtmans, Vairinen, Hautala, Korau un Epitideus. They're the names I have already. Is... Jā, tie tie vārdi, kas jau ir runātais sarakstā, vai ir vēl kāds, kurš uh, nav sarakstā? Jā, divi vēl vēlas pieteikties. Uh, Fernando kungs un uh, trīs vairāk. Labi. Kolēģi, lūdzu neilgāk par pusotru minūtu runājiet, jo mums ir desmit runātāji un Eiropas komisija ir klāt. Un uh, pagājušais viņiem nebija iespēja izteikties, jo mēs pabeidzām vēlu mūsu sanāksmi, nebija vairs laika. Un uh, es domāju, ka tagad visi ir iekļauti. Lukie vēl, kungs arī ir. Lukas kungs vēl ir iekļauts sarakstā. Gabriels kundze, jūs esat pirmā runātāja, lūdzu. Yeah. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tagad redzu jūs. Jā, paldies. Jūs esat pirmā runātāja. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms es gribētu pateikties uh, abiem līdzreferentiem par ziņojumu projektu. Tas ir tiešām labs sākuma teksts, uh, kas ir ļoti svarīgā jautājumā, un šeit ir ļoti konkrēti jau apkopot galvenie elementi, un es gribētu uzstāt uz, uzsvērt trīs elementus. Pirmais ir otrais pāns, kas ļauj piedāvāt paradigmas maiņu, uh, Eh, stratēģisko dimensiju uzsverot migrāciju. Otrkārt, es eh, esmu priecīga, ka šajā ziņojumā ir uzsvērts, ka ir jāpastiprina Eiropas Savienības kapacitāte konfliktu prevencijā un mediācijā, lai novērstu migrāciju. Un trešais galvenais punkts, eh, man ir prieks, ka tiek uzsvērta Eiropas parlamenta loma, un šeit ir divi elementi. Vispirms uh, regulārāka parlamenta informēšana, runājot par rīcības plānu ieviešanu, valets rīcības plānu ieviešanu, un otrkārt par uh, pakets noslēgšanu jaunās partnerattiecību nolīgumos. Uh, Un ir arī lielāka elastība eh, jāparedz no Eiropas Savienības puses, kad ir runa par finanšu instrumentiem, jo šeit Eiropas parlamentam arī ir jāspēj spēlēt sava loma. Tie ir tie trīs eh, elementi, kas ir eh, ietverti ziņojumā, bet gribētu uzsvērt vēl trīs svarīgus elementus. Pirmkārt, es domāju, ka šajā ziņojumā mums ir jāspēj arī. Uh, apskatīt tās valstis vai valstu iestādes, kas nesadarbojas ar Eiropas Savienību uh, pienācīgā līmenī. Piemēram, ir nolīgumi par atpakaļ uzņemšanu, kas īpaši labi nedarbojas, un mums ir jāspēj vērsties pie šiem valstīm. Otrakārt, ārējās investīciju plāns tiek ļoti gaidīts, un tomēr ir jāpievērš uzmanību labai pārvaldībai, lai uh, investīcijas privātajā jomā nestu savus augļus eh, izcelsmes un tranzītu valstīs. Un treškārt, eh, runājot par bēgļu definīciju, tur ir arī jāiekļauj nabadzības eh, vai klimata pārmaiņu um, projām aizdzītie, jo, piemēram, ja uh, jūsu sala grims, tad jums nav iespēja atgriezties mājās Um, jā, tātad uh, tie tie secinājumi un esmu abu līdz referentu rīcībā. Vienkārši gribēju uzsvērt to, ka ir jādara um, Uh, viss iespējamais, lai šis uh, teksts veidotos tāds uh, saprotams, skaidri lasāms un uh, uztverams. Paldies. Čāls bija last. Jā, pirmkārt došu vārdu tiem, kuri nevar izstāties pagājušo reizi. Nākamā runātā Anna Gomeša. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt to, ka, manuprāt, ir ļoti žēl, ka šis ziņojums netiks sagatavots kopā ar Libe, jo tā ir komiteja, kur tiešā veidā runā par migrāciju un darbojas gan patvēruma lietu izvērtīšanā. Uh, Tā tad, jā, viens jau ir runāt par ģimeņu atkal apvienošanos, bet eh, jūs jau zinat, ka tas vienkārši nedarbojas. Dalību valstu valdības vienkārši neievēro noteikums, kurām pašas ir piekritušas un šobrīd pastāv risks, ka neskatoties uz milzīgajiem pūliņiem, kurus šajā ziņojumā iegulda kolēģi, šis ziņojums eh, būs pilnībā atķēdēts no realitātes. Bet eh, kādā veidā nodrošināt atvērtus, tiesiskus un legālus ceļus? Tātad eh, vai bēglis ir bēglis vai migrants, kā viņš ir ieradies Eiropā, tāpēc ka nav juridiski akceptētu ceļu, kā viņiem ierasties Eiropā, tāpēc viņi izmanto nelegālos ceļus. Ir, protams, arī zilās kartes e, ieguvušie, kur ieceļo Eiropā, bet nu tāda ir maz. Mans jautājums referentiem. Vai mēs varam būt konsekventi un raugoties uz komisijas un ārējās darbības dienestu pūliņiem, īstenojot eh, divpusējas sarunu raundus un pilnībā ignorējot parlamentu teikto, piemēram, tāda valsts, eh, kurai būtu jābūt eh, mūsu sadarbības partnerim, lai uh, cīnītos pret migrācijas iemesliem, tad šī valsts pati konkrēti apspiež savus iedzīvotājus veicinot migrāciju. Kāpēc tad jūs nepie, neīstenojiet tādus kopīgus, um, piemēram, Afganistāna varētu būt par um, drošu patvērumu vietu, jo šobrīd vairums bēgļu ierodas no Afganistānas. Viņam dzīve tiešām Afganistānā ir grūta, īpaši viņi nāk no Zahāra minoritātes. Antonio jau teica, ka vienīgie, kur ir ieguvuši no šīs krīzes, ir cilvēki tirgotāji un trafikanti, kuri tiešām nogādā cilvēkus Eiropā, bet mēs nekādā veidā neesam atrisinājuši migrācijas iemeslus. Paldies, es atvainojos, ka mēģinu jūs pārtraukt, saku priekšsēdētāji, bet mums vairs nav laika. Tagad Jurek kungs no ECR grupas. Lūdzu. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums. Tam vajadzētu runāt arī par politisko atbildību, par to, kas ir izrazījis šo migrācijas krīzi. Tas mums šeit ir jāpiemina. Jebkurš eh, nelegālās migrācijas pieaugums eh, palielina arī cilvēcisko traģēdiju skaitu un problēmu skaitu, kas eh, attiecas uz migrantu uh, pieņemšanu Eiropā. Tas eh, arvien vairāk traģēdija notiek eh, pa tiem ceļiem, pa kuriem notiek migrācija, pa maršrutiem. Atbildība par šīs krīzes sāsināšanos eh, nes dažas no Eiropas Savienības dalību valstu valdībām. Tātad tie, kas pašlaik ir pie varas Eiropas Savienībā, es nezinu, kādēļ mēs šajā ziņojumā runājam par pienākumu. Pienākumu cīnīties pret nelegālo migrantu kontrabandu uz Eiropas Savienību. Pirms pusotra gada jau bija pirmie Eiropadomas lēmumi, kas attiecas uz uh, krīzi, un toreiz jau padome runāja par to, kā nelegālo migrantu kontrabandu Eiropas Savienība apkarot. Eiropas ārējas darbības dienestam vajadzētu saņemt arī mandātu, ko tam dotu dalībvalstis. valstis ANO mandātu, ar kuru vajadzētu pārvaldīt migrāciju, risināt šos jautājumus. Treškārt, jūs iesakāt uh, veidot vienotu migrācijas politiku uzspiesto Eiropas Savienībai. Kopumā tas izraisīs krīzes un problēmas. Mēs jau pēc Brexit esam šā vai tā politiskā krīzē. Pēdējais komentārs. Ja mēs runājam par ģimeņu atkal apvienošanu, mums nevajadzētu aizmirst, ka runa ir par tām valstīm, kur uh, civiltiesības atļauj poligāmiju. Tātad ir runa par valstīm, kur uh, šo valstu piedarīgie ko pavisam citu dzīvesveidu. Madam Valtmans. Paldies, Valtmans skundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Par tēmu, par kuru šodien diskutējam, es uzskatu, ka tas ir lielākais Eiropas izaicinājums šodien. Piekrīt Gomes skundas teiktajam, ka mums situāciju vajadzētu risināt un šodien runāt kopā ar Libe komiteju, jo ja mēs ziņojumu sagatavot kopā ar Libe tas būtu daudz spēcīgāks. Un tomēr ziņojums ir labs sākums, tajā atspoguļos ļoti daudz veiksmīgi vērtējami momenti, bet mēs Aldē vēlētos šo ziņojumu daudz niansētāku. Kāds tad ir konkrēts plāns konkrētai migrācijas iemeslu risināšanai? Mēs vēlamies redzēt, lai šis ziņojums būtu specifiskāks. Manuprāt, vēl viens svarīgs moments ir tāds, ka um, mēs tikpat kā nerunājam par nepieskatītajiem mazgadīgajiem, nepavadītajiem mazgadīgajiem. Viņu šobrīd Eiropā ierodz ārkārtīgi daudz. Šobrīd tiek lēsts, ka ir apmēram 10 tūkstoši nepavadītu mazgadīgo, kur ir pazuduši Eiropā, un par to mums noteikti ir jārunā arī šajā ziņojumā. Ko darām, lai atrastu šos mazgadīgos? Ko darām, lai izrautu viņus no cilvēku tirgotāju rokām? Un vēl viens punkts, par to jau iesniedzām grozējums, tie ir kalē džungļi. Par to pēdējā laikā daudz tika uh, diskutēts plašsaziņas līdzakļos, pat esmu apmeklējusi džungļus. Šobrīd nometni ir nojaukta, bet ne visi to ir pametuši. Bet uh, Džungļi ir nojaukti, bet citās vietās parādās eh, šādas telšu pilsētiņas, telšu nometnes. Ko mēs darīsim ar šiem migrantiem, kuri vēlas nonākt Anglijā un viss par jebkuru cenu? Ko mēs darīsim ar bērniem, kuri dzīvo un dzīvoja citās nometnēs. Ko mēs darīsim ar šiem cilvēkiem, kas ir ieradušies Eiropā? Tas, ko es redzēju, ka lē džungļos ir prātam neaptverami. Tā, tādām lietām nav jānotiek Eiropā un nekur citur arī nē. Un visbeidzot, mums um, ir jāizveido legāli migrācijas ceļi un es ceru, ceru, ka mums eh, būs iespēja par to vēl runāt. Bet tā tad būtiski mums ir jābūt eh, pietiekam daudz laikam, lai šis ziņojums būtu adekvāts. Kolēģi, lūdzu, skatieties uz, uz eh, laiku, uz pulksteni, laika nav daudz. Hautels kundze, paldies! Uzskatu, ka šobrīd, pēc kā mums vajadzētu tiekties, mums vajadzētu izveidot uz cilvēktiesību kritērijiem balstīt migrācijas politiku. Un piekrītu Lohbīrelas kundzē, ka šiem aspektiem ziņojumā ir jāparādās. Noteikti ir jāraugās tādā plašākā rakursā. Brīdī, kad eh, šobrīd bēgļu daudzums Eiropā ir 0,2%. Salīdzināsim šo procentu ar Libānu un Jordāniju, kur bēgļu skaits ir 25%. Vai mēs tiešām eh, nopietni skatāmies uz šo problēmu. Jurek kungs jau teica, ka Eiropā trūksta pat vēlmes izveidot kopīgu migrācijas politiku. Un Eiropas attīstības palīdzības instrumenti, piedāvājot palīdzību trešajām valstīm, pat nepiedāvā atpakaļ uzņemšanu. Un es domāju, ka attīstības palīdzības instrumenti šobrīd eh, bezmaz pieprasa ļoti represīvu metožu īstenošanu un patiesībā rada vairāk skādas nekā labuma. Proti, mēs daudz runājam par migrācijas cēloņu izskaušanu, bet mūsu piedāvātie instrumenti šos cēloņus, cēloņiem tieši ļauj augt. Diezde Merakungs un arī citi kolēģi jau pieminēja šos iemeslus, jo tagad Ja vien parlaments eh, neiesaistīsies, tad situācija būs tāda, ka mums nebūs demokrātiskās eh, uzraudzīs eh, sadarbībai ar trešajām valstīm un izveidosies tādi neformāli darījumi, piemēram, starp Eiropas Savienību un Afganistānu un arī šis Eiropas Savienības Turcijas līgums nedrīkst kalpot par sadarbības modeli migrācijas problēmu risināšanai. Un Eiropas parlamentam noteikti būtu aktīvāk jāiesaistās šādu līgumu vētīšanā, un parlamenta iesaist nekādā gadījumā nedrīkst noliegt. E, es vēlējos pateikt, ka Lība komiteja bija uzaicināta, bet viņi teica, ka viņiem nav laika, jo viņiem pašiem ir ļoti daudz diskutām jautājumu, bet viņi sagatavos savu atzinumu. Koraukungs tagad. Grazie, prezidente. E Paldies, priekšsādātāji. Es pievienojos kolēģē Hautalas kundzē, kas attiecas uz proporcionalitāti. 0,2% šeit Eiropā pagājušajā nedēļā mēs bijām Libānā. Tur ir pavisam cita situācija, pavisam citi skaitļi. Puse no iedzīvotājiem ir uh, bēgļi. Un mēs šeit runājam par 0,2%, tā ir katastrofa. Mēs neesam spējīgi reaģēt atbilstoši. Pie jābūt koordinātāji, Libes eh, darbam ir jābūt koordinētam ar mūsu darbu, mums kopā ir jārīkojas, un nevar būt tā, ka atsevišķi dalību valstu egoistiskā pieeja gūst virsroku, kas attiec uz priekšlikumu. Mēs piekrītam šim ziņojumam, mēs atbalstām to. Tas ir labs ziņojums par ļoti daudzslēņēnu problemātiku. Esam izstrādājuši vairākus grozījumus un eh, dažus punktus eh, vēlamies vēl vairāk uzsvērt, piemēram, tieši politisks mandāts arī raugoties uz uh, struktūrālajiem cēloņiem, kas izraisa ieceļošanu un bēgļu plūsmas. Mums nevajadzētu rīkoties tikai reaktīvi, bet proaktīvi. Mums ir jāizstrādā projekti, kas, protams, uh, vēlāk tikai sniegs augļus. Mēs nevaram gaidīt tūlītēji atbildi. Tālāk jautājums par korupciju. Tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, bet šajā ziņojumā par to ir maz runa. Faktiski nekas netiek par to teikts. Tālāk cilvēki trešajās valstīs tiek piespiesti izceļot, jo šīs valstis tiek aizkavētas eh, attīstīt eh, savu potenciālu. Domāju, ka mums ir jāpārvār dalību valstu egoisms. Un mums ir jāstrādā koncepcija, uh, par eh, vienošanos ar trešajām valstīm, varbūt tas arī nav pietiekams risinājums, bet varbūt tā būs tikai daļai atbilde, kas eh, nedarbosies. Attīstības palīdzību nedrīkst saistīt ar eh, robežu pārvaldību trešajās valstīs, jo citādi varētu būt tā, ka bēgļi savā teritorijā vienkārši tiks iesprostoti. To nevar pieņemt, raugoties uz cilvēktiesībām. Šeit pastāv patiešām liels apdraudējums. Mēs esam redzējuši to Turcijas gadījumā. Man ir vēl vairāk rozījumi, bet tā kā laika trūks, tad eh, tagad beigšu runāt. Tagad vārds eh, Epipdevus kungam. Jā, paldies priekšēdētāji. Ja mēs vēlamies pārbaudīt šo ziņojumu kā filoloģisku tekstu, mēs varētu tam likt tādu zīmi ļoti labi, izcili. Bet ja mēs vēlamies, lai tā būtu patiesa pieeja, lai risinātu problēmu, tādā gadījumā tas ir vienkārši vēlmju uzskaitījums. Tas nekādā gadījumā nav pragmatiski. Politika, kādu līdz šim ir īstenojusi Eiropas Savienība Tātad robežu politika, no sākuma vispār nebija nekādas robežu uh, kontrolas, bet tagad pēkšņi paniski visi kliedz, ka vajag robežu kontroli, lai varētu samazināt bēgļu plūsmu. Tas viss ir izrāsījis situāciju, kas uh, vairs nav kontrolējama. Kā var kontrolēt būgļu bēgļu plūsmas, ja mēs nevaram sadarboties ar tām valstīm, no kurām šie cilvēki ierodas? Kas ir cēlonis šīm bēgļu plūsmām? negribu šeit īpaši pieminēt Turciju un darījumu ar Turciju, jo daudz kas ir novērts pie tā, ka esam tādā situācijā, kādā no pašlaik esam. Tūkstošiem nelegālu bēgļu, kas uh, ir radījuši šo nometni kalē. Grieķijā daudz, kur situācija ļoti līdzīga, ir tādas vietas, eh, kurās arī rodas džungļi, uh, nekontrolētas nometnes, eh, kas eh, ir pamestas, neviens tās neuztur, ir bērni, kas nebauda aizsardzību. Tur nav nekādas kontrolas, mēs nevaram to pieņemt, mums situācija ir jāmaina, un tas noteikti būs iespējams eh, tikai tad, samazināt bēgļu plūsmu uz Eiropu, ja mēs parūpēsimies par to, lai būtu vienmērīgs sadalījums protams, atkarībā no tā, kādas ir iespējas katrā dalībvalstī. Tagad vārds Lopes Agēras kungam. Paldies priekšādātājiem. Jau tika teikts, ka daudzi no mums ļoti uzmanīgi seko līdzi uz to, kā strādā ārējais darbības dienests. Protams, mēs arī mūsu komitejā koncentrējamies uz pamatiesībām. Man ir tikai pusotra minūte laika runāt, tādēļ negribu runāt par to, kā viena komiteja piedalās otras komitejas eh, atzinumu sastādīšanā, bet gribu ķerties uzreiz pie lietas būtības. Tas ir tas, ko teica kolēģi Varēns Jāno kundze. Proti mūsu parlamenta kritiska nostāja pret padomi. Tagad ņemot vērā tā saucamo bēgļu krīzi, kas ir kļuvusi par uh, humānu krīzi. Faktiski, iespējams, ne tikai negatīvu atzinumu. Eiros parlaments tā saucamo bēgļu darījumu arī noslēdza ar, ar Turciju bija arī paziņojums kolēģis Demēra. Mēs dzirdējām pēdējā plenārsēdē slavinājumus šim darījumam ar Turciju. Bet kas faktiski notiek? Drāma tiek novirzīta uz eh, vidusjūras Ziemeļa Āfrikas piekrasti. Tūkstošiem cilvēku mirst, iet bojā tie tie cilvēki, kas ir izvēlējušies šo alternatīvo maršrutu, jauno maršrutu, par kur bēgļi ierodas. Kolēģis te mēra runāja par tā saucamās uh, nelegālo, legālo likumīgo ieceļošanas iespēju nozīme. Legāla ieceļošana ir uh, jāpadara iespējama. Tā ir vienīgā iespēja, jo cilvēki ir tik izmisuši, ka viņi ir gatavi uz visu. Viņi upurē visu, pat savu dzīvību un savas ģimenes dzīvības. Runa šeit ir par cilvēku dzīvībām. Esmu referents par vīzu politiku. Mēs esam konsekventi šajā doktrīnā. Mums vajadzētu paredzēt arī humānās vīzas. To vajadzētu iekļaut mūsu visu atzinumos. Un uh, padomu nevarēs uzklausīt mūsu viedokli kā likuma koplēmēju, bet es domāju, ka arī vīzu politikā vajadzētu paredzēt humanās vīzas. Jā, un lūdzu runājiet tev pavisam īsi, jūs runājāt jau arī iepriekšējā sanāksmē. Gribu runāt pavisam īsi mēģināšu. Gribētu pieminēt to, ko teica Hautras kundze, jo tas ir tā ļoti raksturīgi tam, ka šajā ziņojumā ļoti daudz ir tāda idealizējoša priekšstatu un pārāk maz reālisma. Runa bija par to, ka 0,2% no iedzīvotājiem Eiropas Savienībā esot bēgļi, bet mums tomēr ir jāatzīst, ka ir arī ļoti nevienlīdzīgs sadalījums Eiropas Savienībā. Manā valstī Vācijā ir 20% no iedzīvotājiem, kuriem e, ir migrācijas izcelsme. Tas nozīmē, ka tie ir ļoti lieli skaiti un ir e, dzīvojami kvartāli, kurā uh, ir 30% vai pat 40% iedzīvotāju migrācijas fonu. Un, ja ir šādi skaiti, tad nevar vienkārši runāt uh, par to, cik vēlam būtu vēl papildus ieceļošana, bet jārunā par reālajām problēmām, ko šī ieceļošana izraisa. Uh, ieceļotāji, kas nāk no Turcijas vai no Arābu valstiem, par viņiem mēs zinām, ka viņiem ir liela sarežģījuma integrēties un ka 25 līdz 30% viņiem nav uh, pabeigta skola, nav skolas diploms un viņi ir arī bez darba. Un šīs reālās perspektīvas tās trūkšajā ziņojumā un es priecājos, ka ir daudz grozījumi, kas vēlas uh, panākt, ka tas tiek pieminēts un es arī atbalstu to, ka um, tiek ņemts vērā arī to, ka um, tiek ņemts vērā tas, ko saka un domā parlamenta deputāts. Ceru, ka to neaizmirsīs. Jā, jūs nerunājat arī. <coughs> Priekšsēdētāja kundze, mums noteikti vajadzētu atcerēties, ka šī ziņojuma virsraksts ir Eiropas ārējā eh, darbības dienesta rīcība migrācijas krīzes apkarošanā. Es esmu Alda grupas um, ēnu referents attīstības komitejas vārdā. Protams, jautājums ir saistīts tieši ar ārējās darbības dienas rīcību. Es esmu iesniedzis divas grozījuma, divas, divas grozījumus vispirms. Uh, kāds ir būtiskākais iemesls migrācijai. Būtiskākais iemesls migrācijai ir karadarbības plosīt reģioni un vardarbība. Un šie jautājumi ir tieši ārējā darbības dienesta kompetencē, tāpēc ārējās darbības dienestam ir jāstrādā, lai novērstu konfliktus, lai iedibinātu mieru, lai nosargātu mieru un lai meklētu risinājumus pamierām. Otrs grozējums, kur iesniedz, ir saistīts ar sekojošo. Eiropas Savienības ārējo robežu uzraudzībai ir jābūt kopībā ar, ir jābūt sadarbībā ar apvienoto nāciju spēkiem un noteikti arī Eiropas izveidotās dažādas migrācijas nometnes ir, jā, ir jāveido, jāveido, sadarbī, jāveido kopdarbā ar apvienotajām nācijām. Tas savukārt nozīmē, ka mums ir jāveido pārdomāta un eh, uzraudzīta migrācijas plūsma, un tad es domāju, ka mēs izvairīsimies no tām traģēdijām, kur šobrīd redzam vidusjūrā, kurā tik daudz cilvēku ir noslīguši. Tā tad es domāju, ka mums vairāk ir jāpievērš uzmanība ārējās darbības dienas nepilnībām. Thank you, Mr. Guerrero Salom, for one minute, because you spoke. Korosalonkungs, viena minūte. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man nevajadzēs pusotra minūte. Klausējos Lukas kunga teiktajā, un man radās doma, ka e, mūsu tādam vie viedokļu maiņai ir jānotiek steidzami migranti un bēgļi Eiropā ierodas dažādu iemeslu dēļ. Šķiet, ka migrācija ir mūsu laikmeta, mūsu laikmeta tāda birka. Un mums ir jāstrādā kā globālam partnerim starptautiskā arēnā, mums Eiropas Savienībai. Es esmu referents par humanitāro eh, palīdzību un iestājos par to, lai mēs eh, respektētu gan cilvēktiesības, gan starptautiskos likumus. Diezda mērs kungs jau teica, protams, cilvēktiesības ir jāievēro, šķiet, ka viņam tas ir protams, bet ne jau visiem. Ziņojumā eh, virzienā izskanēja arī kritika ka tas neatspoguļo realitāti, bet, protams, mēs vēlamies mainīt realitāti, un tagad eh, vēl divas piebildes no manas puses. Vispirms es eh, arī pieminēšu tos kolēģi, pieminēšu to kolēģi teikto, kā eh, attīstības fonda līdzekļus izmantot migrācijai, migrācijas iemeslu apkarošanai, Tā tad attīstības palīdzībai domātā nauda daļa no tās tiek drusku novirzīta migrācijas problēma apkarošanā. Tā tad nākamais eh, ārējās darbības dienesta rīcība. Patiesībā kritizēt cilvēktiesību pārkāpumus, piemēram, Turcijā, tad mēs nevaram izmantot mūsu rīcību esošās sviras. Sanāk tā, ka mēs esam tā kā paģērētājs visā šajā migrācijas zupā. Tulks strādās desmit minūtes ilgāk, lai dotu iespēju komisijai atbildēt. Tā Rudišhauser kungs, kas ir DJ Defko uh, Nodaļas vadītājs, priekšsēdētājs kundze, paldies, ka mums ir iespēja kā komisijai piedalīties šajās debatēs. Ļoti interesantas debatas, svarīgas, sarežģīts jautājums. Uzklausot vairāk šeit runājošos, kļūst skaidrs, ka mēs runājam par konfliktiem, par krīzēm. Situācija ir ļoti sarežģīta. Un vajadzētu uzmanīties, lai to visu nesalikt vienā katlā. Tāpēc, ja es vispirms varētu lūgt godātajiem deputātiem, ja mēs vēlamies diskutēt eh, par šiem jautājumiem tā nopietni, tad mēs nevaram visu to tā izmest šeit zālē kā vārdus pusstundas laikā. Jūs jau griezāties pie mums, lai mēs nākam klajā ar informāciju, lai mēs tā tad ierodamies parlamentā un sniedzam jums informāciju. Nav tā, ka komisija izslēdz parlamentu no, teiksim, situācijas sekošanai līdz diskus, sekošanai līdzi situācijai. Ir tādas jomas, kurās parlamentam um, Eiropas eh, dibināšanas līgums nesniedz iespēju neko teikt bet eh, patiesībā parlaments ļoti bieži var uzaicināt gan komisijas pārstāvis, gan arī augsto pārstāvi izskaidrot situāciju. Pusstunda šo jautājumu skatīšanai ir smieklīgi maz. Mēģināšu, protams, ļoti, ļoti īsi izskriet cauri šeit izskanējušiem jautājumiem. Tātad partnerība ar trešajām valstīm un trešo valstu iesaistīšanās problēmu risināšanā. To mēs nolēmām valetā, Attiecībā pret Āfrikas valstīm mēs esam piedāvājuši tā saucamo migrācijas partnerības e, ideju. Un mums ir jāiedibina parauga prakse. Protams, eh, mēģinot atrisināt visas problēmas ar cilvēktiesību pārkāpumiem, Un eh, šie te, šīs te nometnes ir iespēja Eiropas Savienībai piedāvāt šīm valstīm labāk pārvaldīt migrāciju. Tas nenozīmē, ka mēs migrāciju apturēsim tās saknē. Nē, mēs ļoti daudz naudas eh, novirzam migrācijas cēloņu novēršanā. Eh, daudz jau ir šo cēloņu Mēs esam izveidojuši arī um, ārkārtas palīdzības fondu Āfrikai. Arī šeit ir daudz stāstāmā laika jau nav. Ir ļoti daudz pozitīvu piemēru, bet eh, nekādā gadījumā mēs nedomājam, ka uh, humanitārās palīdzības naudu vajadzētu izmantot ne ar attīstību saistītiem jautājumiem. Piemēram, eh, šī te Eh, migrācijas politika. Mēs no migrācijas eh, iepriekšējos gados un gadsimtos esam ieguvuši un jautājums jau ir ne tikai par naudu, kuru mēs atvēlam valstīm, lai tās eh, mēģinātu risināt migrācijas iemeslus. Pa dalību valstu un valstu un vadītāju vadītājiem tiekoties un mēģinot iedibināt dialogu un partnerību. Mēs mēģinām palīdzēt, lai šis dialogs būtu auglīgs un lai mēs varētu visas, visus jautājumus diskutēt, tajā skaitā arī cilvēktiesību pārkāpums. Sadarbība ar Turciju. Gan politiskā, gan tehniskā līmenī šī sadarbība notiek Un tas jau ir vienīgais, ko varam darīt. Mēs nevaram ietekmēt situāciju Eiropas ietekmē un pie robežām tas ir iekšējo attiecību, iekšējo jautājumu ģenerāla direktorāta kompetencē. Mēs mēģinam komisijā un mani kolēģi no Eiropas ārējās darbības dienesta tiešām mēģina situāciju risināt holistiskā veidā, iesaistot veselu virkni politiku, ekonomisko palīdzības. Šeit eh, tika pieminēts arī investīcija plāns, un tas ir vienīgais, kā varam strādāt. Mēs jau nevaram pievērt acis, mēs nevaram vienkārši uzcelt mūri apkārt Eiropai, un eh, komisija kopā ar ārējās darbības dienestu pēdējo divu gadu laikā ir eh, sagatavojusi veselu virkni priekšlikumu. Patiesībā komisija strādā ar ļoti lieliem apgriezieniem, un, eh, komis, un padome un parlaments nevienmēr uh, var atbildēt ar saviem atzinumiem tik ātri. Mēs eh, varam palīdzēt ne tikai ar attīstības palīdzības instrumentiem, bet arī ar citiem. Mēs varam uzlabot situāciju. Protams, visu atrisināt jau mēs nevarēsim. Tam ir nepieciešams daudz lielāks spēku kopums. Nākamgad ir paredzēts Eiropas Savienības un Āfrikas samits Un tad esam pārliecināti, mēs konstruktīvi šos jautājumus varēsim risināt. Cerēsim, ka tuvo austrumu krīze kaut kad tiks atrisināta, bet par Āfriku runājot, demogrāfiskais sprādziens Āfrikā turpināsies šķiet vismaz vēl gadus 30. Tāpēc mēs sadarbībā ar parlamentu esam gatavi um, risināt šos jautājumus. Paldies! Have... Paldies! Un, uh... Mirjam Broha Pino no uh, ārējās darbības dienas ir pie mums ieradusies. Vai jūs vēlētos izteikties? Jā. Paldies, labvakar, un paldies priekšsēdētājs kundz, ka devāt man uh, vārdu. Uh, Es gribētu atbalstīt eh, Rudihauser kunga teikto un uzsvērt eh, svarīgākos punktus šajās debatēs ārējās darbības dienestam. Tā kā jūsu ziņojuma projekts to arī norāda, migrācijas mobilitāte ir fakts, tā ir realitāte un tā nekur nepazudīs, un mums ir jāpārvalda šis fenomens kopā. Ir ļoti skaidrs, ka Neskatoties uz eh, īstermiņa izaicinājumiem, kas ir plosums pārvaldībā, ir nepieciešama arī ilgtermiņa atbilda, un tai ir uh, pilnībā jāiekļaujas Eiropas Savienības ārlietu politikā, un kā jau iepriekšējais runātājs uzsvēra, mums kā Ārējās darbības dienestam ir ļoti svarīgi, lai jaunā partnerattiecību ietvara pieeju, ko esam uzsākuši ar četrām valstīm Āfrikā, būtu pilnībā iekļauta ārlietu politikā, lai nebūtu runa tikai par migrāciju, lai tā būtu uh, iekļauta politika mūsu plašāko attiecību kontekstā, kādas vēlamies attīstīt ar mūsu partneru valstīm pasaulē. Uh, Ir daži elementi, kas ir inovatīvi, ja tā var teikt, eh, ietver partnerību pieejā. Pirmais punkts, ko uzsvērtu, ir darba metoda un ciešā koordinācija starp Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm. Tā ir eh, darba metode, kas papildina vienu otru pusi, un tas ir arī bezprecedenta dialogs, kas notiek ar piecām prioritārijām um, um, valstīm. Tur ir augstā pārstāve un uh, dalībvalstis, dalībvalstu iestādes ir iesaistītas uh, tikšanās reizēs ar partneru valstīm, diskutējot par migrācijas jautājumiem plašākā ārpolitikas kontekstā. Otrakārt, kā jau tika teikts, uh, īstermiņa pieeja nav vienīgā. Šādus jautājumus nevaram atrisināt īsā termiņā, un te ir jādomā ilgā termiņā, un šī pieeja ir visaptveroša. Tātad uh, globalizācijas un mobilitātes jautājumi, legālā migrācija, mobilitāte, cīņa pret uh, nelegālo migrāciju, um, aizsardzības jautājums starptautiskā mērodā, patvērumu jautājumi. Tas viss ir svarīgs, un to mēs visu iekļaujam plašākā kontekstā. Treškārt, ir izšķirīgi svarīgi, lai būtu trešo pušu politiskā grība sadarboties. Mēs neuzspiežam neko trešajām valstīm, kā jūs redzēsiet pirmajā progresa ziņojumā, kas tika publicēts pagājuši mēnesi. Pieeja patiesībā saskaras ar interesi mūsu partnervalstīs, un mēs redzam tādu pozitīvu atbildi. Un visbeidzot, lai precizētu uh, to, ka šie kompakti nav uh, juridiski nolīgumi, kas tiks parakstīti. Tur ir savstarpēji politiska apņemšanās, uh, kas tiek uh, noslēgta, un tas ir tāds process, ko, par ko vienojas abas puses, un es gribētu arī teikt, ka Kā jau es minēju, šeit nav runa tikai par atpakaļ nosūtīšanu šajos, šajās vienošanās. Uh, jo neko mēs neiegūsim, ja pievērsīsimies tikai šim punktam. Mums ir eh, jānoslēdz tāds visaptvarošs vienošanās, lai panāktu rezultātus. Un pēdējais punkts, ko gribu uzsvērt, ir uh, migrācijas samitu pēcdarbs, kas notika septembrī. Mums ir Ņujorkas deklarācija par uh, bēgļiem un migrantiem, kas ir uh, apvienojis 190 tātad uh, izcēlesmes, uh, tranzīta un mērķa valstis. Un uh, mūsuprāt, partnerattiecību ietvars ir labs ietvars, kā īstenot tās saistības, ko esam apņēmušies kopā ar mūsu partnervalstīm. Un tas ir ļoti labs izejas punkts, uz kura varam balstīt arī mūsu kopīgo pieeju. Paldies! Sorry, Paldies, tagad līdzreferenti. Mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma pēc trim nedēļām. Vai jūs vēlaties kaut ko pateikt tagad, vai varam nogaidīt uh, debatas par uh, grozījumiem? Katram viena minūte. Vai jums ir kas sakāms? Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Augstu novērtēju visu kolēģu teikto. Uh, eh, 14 kolēģi izteicās Trīs uh, īsas piezīmes par Libe komiteju. Libe komiteja ir iesaistīta. Veržjā kundze sastādīs atzinumu no Libe komitejas par šo ziņojumu. Otrakārt, tas ir ļoti svarīgi atbildot uz to, ko teica ārējās darbības dienests. Viņi saka, tātad jūs sakāt, ka jūs uh, um, esat atvērti, jā, šeit ir tāds atvērts uh, ziņojums, bet ir vajadzīgs uh, juridiskais pamats parlamenta iesaistīšanai. Nu, mēs arī sakām, ka mums ir šeit vajadzīgs juridiskais pamats, jo citādi jau uh, mēs nemaz nesastādītu šo ziņojumu. Un treškārt par Eiropas Savienību un uh, līgumu par Eiropas Savienības darbību. Tur ir attiecīgais pāns, šeit ir 216. Eh, pāns, tātad jau ir šī kompetence attiecībā uz ārpolitiku vai attīstības politiku, bet vēl um, no budžeta komitejas un libe komitejas. Uh, būs attiecīgie ziņojumi arī no attīstības komitejas. Tātad es uh, varu uh, vēl nolasīt pilnu uh, sārakstu, kas apliecinātu parlamenta lomu par to, ka mums šeit ir atbildība un uh, pilnvars izteikties, mums vajadzētu arī izteikties. Elena, jā, es gribēju līdzīgi izteikties uh, no DEFCO ģenerāldirektorāta. Uh, Eh, gribu kolēģiem teikt, ka mums šeit ir pamats iesaistīties, bet eh, jūs taču noslēdzat nolīgumus ar valstīm un neiesaistāt parlamentu, un ja jau jūs to darāt, tad varētu rīkoties vismaz caurskatām, bet to jūs nedarāt. Ko tad mēs šeit vēlamies? Mēs vēlamies izvairīties no tā, lai patvērumu meklētāji un ieceļotāji ierastos Eiropā. Un kāds ir mūsu risinājums ar dažām valstīm, ar dažām valdībām? Eh, strādāt kopā, eh, kur pat eh, netiek respektēts minimāls cilvēktiesību apjoms. Un taču tāpēc mēs šeit parlamentā esam spiest iesaistīties, jo tas taču viss tiek kritizēts. Tā ir tāda nesaskaņotība, ko varam taču saukt beidzot arī vārdā. Neatbilstība tā ir. Mēs vēlamies, lai uz Eiropu nebrauc cilvēku, kuriem uh, ir leģitīms pamats ierasties Eiropā. Ja nebūtu bada un klimata pārmaiņu, tad nebūtu arī bēgļu un migrantu, bet tā tas nav. Un kamēr tas tā nav, mums ir jāpild savu pienākumu. Un mēs šeit, Eiropas parlamentā, esam nobažījušies, ka tas netiks pieļauts un ka šeit mums nāksies pieņemt, ka uh, Mm, kaut kāds apkaunojošs nolīgums mēs kā Eiropas Savienība noslēgsim un paši sev kaitēsim. Mēs esam šeit Eiropas pilsoņu pārstāvi un Eiropas pilsoņi eh, bieži vien nepiekrīt tam, kas šeit tiek darīts. Eh, nolīgums ar Afganistānu ir apkaunojums. Es zinu, ka tas viss ir sarežģīti, tas viss ir grūti, bet, nu, paklausieties, mēs šeit pieņemam lēmumus, kuri um, nepilda mūsu pienākumus. Kā deputātiem mums ir pienākums aizsargāt Eiropas Savienības vērtības. Šāds ir Eiropas parlamenta pienākums, parlamenta deputāta pienākums. Mums ir skaidrāk uh, un aktīvāk jāpild savus pienākums. Šeit pat nav tik daudz uh, runa par komisiju un ārējās darbības dienas, bet uh, padomēji, attiecībās padomu mēs varam īstenot savu pienākumu. Jā, līdzpriekšsēdētājs, paldies. Paldies par šīm interesantajām debatēm, kas um, būs ļoti vērtīgs mūsu līdzreferentiem. Es saprotu, ka nākamā uh, tikšanās būs 28. vai 29. novembrī. Paldies visiem, un priekšsādātājs pasakās arī tūkiem.